ziņojums par tālvadības gaisa kuģu sistēmu, drošu izmantošanu civilās aviācijas jomā. Dodu vārdu referentei Fosterei. Paldies! Dārgie kolēģi, mēs esam sākuši nākošās debatas. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! nelieli radio vadām lidaparāti. Tos entuziasti izmanto gadiem ilgi. 35. E, gadā Britu flote jau izmantoja tādus treniņu nolūkos. E, un, mēs redzam, kā ir izaugušas šīs e, Eh, gaisa kuģu sistēmas, kuras plašāk mēs pazīstam ar nosaukumu droni, dažādiem militāriem mērķiem sākotnēji, tagad tie tiek izmantoti eh, civilajā jomā. Eh, tur ir nepieciešamas likumdošanas robežas. Un ir jāatzīst to, ka Šie jautājumi tiek eh, iekļauti esošās aviācijas programmās tādās kā Cezar, kā arī apvārsnes 2020. Eh, šīs nozars potenciāls ir milzīgs gan lielajiem, gan maziem uzņēmumiem, tāpēc mums ir jāpatur pasaules klases standarti to ražošanā. Eiropa ir ar vādošo lomu pasaulē dronu ziņā ar diviem ar pustūkstošiem operatoriem. Apvienotie karalistē mēs sniedzam tādus pakalpojumus kā aerofotografijas, eh, zemesvirsmas uzraudzība ir nepieciešams eh, arī nodrošināt uzraudzības aktivitātes. Tas attiec uz dzelzceļa līnijām, uz elektrostacijām, uz stadioniem, uz citām jomām. Tāpat arī e, tie tiek izmantoti dažādos e, krīzes apstākļos, kā mežu ugunsgrēks, zemestrīces un citas dabas katastrofas. Tāpat arī mazie droni, kas ir izmantoti atpūtas lietošanai, iegūst aizvien lielāku popularitāti. Visi interesētās puses atzīst to, cik šis tirgus ir ar lielu potenciālu, un mums ir jāuztver tas, ka ik vienam politikas ietvaram ir jābūt tādam, kas iekļauties globālā situācijā. Es vēlos uh, piešķirt pareizo virzienu un ietvaru šai nozarei, lai tā varētu pāriet uz nākošo etapu. Un es domāju, ka manā ziņojumā ir atbildēts uz prioritāriem jautājumiem, eh, kas eh, ir parādījušies. Šajā gadā esmu tikusies ar eh, un civilās aviācijas administrāciju pārstāvjiem, Eiropas gaisa drošības aģentūru eh, dalībvalstu pārstāvjiem un citiem dalībniekiem, un dalībnieki eh, atzina, ka ikvienam ietveram ir jābūt proporcionālam, uz riska eh, izvērtēšanu balstītam, tajā pašā laikā izvairoties no nevajadzīgām nastām. Likumdošanā ir jāatspoguļo globāla sadarbība šajā jomā. Tāpat arī man ir bijušas konstruktīvas tikšanās Vašingtonā martā ar federālās aviācijas aģentūras un transporta departamentu pārstāvjiem. Tāpat arī bija augsta līmeņa sanāksme Latvijas prezidentūras laikā Rīgā, pēc kā tika sagatavot Rīgas deklarācija, kur tika pasvītrots, ka Eiropas aviācijas nozara vēlētos Eh, un bū, ir, eh, ir gatavs sniegt pakalpojumus visur Eiropā, sākot no 2016. gada, un tāpēc, es domāju, ir jānosaka Eiropas un eh, pasaules noteikumi šajā jomā - lidotspēja, certificēšana, komerciāla un atpūtlietošana, pienācīga pilota apmācība, atbildība, apdrošināšana eksploatācija, privātums, ģeozonas un lidojuma izslēgšanas zonas Kopīgās lēmēja iestādes e, šīm sistēmām ir komiteja, kurā iekļauja Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Nacionālās aviācijas administrācijas zem, startautiskās civilās aviācijas organizācijas e, pāraudzības. Ir jānorāda, ka Um, gaisa telpā ir nozīmīgi iekļaut lielos, lielākus un mazākus uh, šāda veida um, lidaparātus. Manuprāt, Džarus, ja bezpilota sistēma reglamentēšanas apvienotā iestāde ir ar ideālu lomu, un mēs uzskatām, ka nākot Eiropas Savienības notiekumi būs savietojami ar startautiskiem nosacījumiem uh, caur savstarpējas atzīšanas procesu. Noslēgumā priekšsēdētājs vēlos pateikties ēnu referentiem Trānu komitejā par viņu ļoti konstruktīvo devumu un sadarbību, kā arī kolēģiem Libe komitejā. It īpaši Patrikam Asadino ECR, kurš uh, uh, man sniedz ļoti lielu atbalstu. Tāpat arī Mums ir jāatzīst tās iespējas, ko šis tirgus varētu dot eh, darbvietu radīšanai un uzņēmēju darbībai, atzīstot sabiedrības interesi. Tāpēc aicinu parlamentu atbalstīt manu ziņojumu, nosūtot spēcīgu politisku veistījumu, norādot, ka mēs esam gatavi šim solim uz priekšu aviācijas nozarei. Paldies! Paldies! Un tagad Bolts Kons, lūdzu. Gudata priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi deputāti. Bezpilota gaisa kūģa tehnoloģijas, kas ir mainījušas situāciju, ir mainījuši to, kā mēs strādājam, ir jauni pakalpojumi, aplikācijas arī šie bezpilota gaisa kūģi var veikt tādas uh, lietas, kas nav ekonomiski izdrāmas, izmantojot tradicionālos gaisa kuģus, kāds jau tika norādīts, tad arī šie gaisa kuģi tiek izmantoti, lai veiktu uz, uzraudzīšanu, arī kontrolētu dažādas uh, uh dabu katastrofa attīstības un tam līdzīgi. Šajā nozarē ir ārkārtīgi liels ekonomiskais potenciāls, kas varētu veicināt izaugsmu nodarbinātību Eiropā. Visi atzīst to, cik ārkārtīgi liels potenciāls ir uh, šīm uh, uh, dronām. Pilsoņi arī gan ir izteikuši bāžas par šo bezpilota gaisa kuģu izmantošanu. Ir nepieciešams regulējumais ietvers, lai varētu rāst uh, samērību, kā veicināt uh, tehnoloģijas attīstību un adekvātai sargāt pilsoņus. Uh, Esam pārliecināti par to, ka tikai vienoti Eiropas Savienības noteikumi būs pietiekams pamats, lai veicinātu investīcijas un attīstītu bezpilota gaisa kuģu tehnoloģiju attīstību, tajā pat laikā aizsargājot mūsu pilsoņus. Šī iemesla dēļ Eiropas komisija. Uh, var atbalstīt pieeju, kāda ir uh, Fosters kundze ziņojumā. Pateicos Fosters kundzei par lielisko darbu, par pūlēm uh, apvieno dažādu politisko grupu viedokli viņas uh, visaptvarošajā ziņojumā. Eiropas komisija piekrīt un atbalsta ziņojumā izskanējušam aicinājumam pēc Eiropas Savienības noteikumu um, izstrādi, lai uh, tiktu atcelts šis 150 kg uh, slieksnis. Mums ir uh, nepieciešama noteikuma pilnīgi visiem bezpilota gaisa kuģiem, neatkarīgi no to svāru. Bet tas nenozīmē, ka tagad mums ir jāizstrādā smagnējs regulējums. Komisija piekrīt ziņojumam, kur tiek teikts, ka mums ir nepieciešama operacionāla uh, centrēta pieeja jāskata katra operācija atsevišķi, kurā tiek izmantot šis bezpilota gaisa kuģi. Uh, Pie tā jāstrādā arī Eiropas gaisa drošības aģentūra un atbildīgās iestādes, kas eh, izstrādā eh, visus šos noteikumus. Tā skaitā arī jārus. Eh, dalība valstis sastrādājas ar ASV, Ķīnas, Brazīlijas, Kanādas un citu valstu iestādēm. Komisija arī atbilst, atbalsta ideju par to, ka varētu papildināt arī drošības noteikumus ar iekšējā tirgus vai starptautiskās tirzniecības noteikumiem. Uh, lai katra bezpilota gaisa kuģa izmantotājs arī tiktu informēts par iespējamiem riskiem. Komisija apzinās, ka ir jāveicina arī bezpilota gaisa kuģu izmantošana pēc iespējas plašāk un nodrošināt, lai arī tradicionāla gaisa kuģu piloti varētu redzēt, identificēt šos bezpilota gaisa kuģus. Plašā apmērā operācijas var veicināt uh, Um, tehnoloģiju attīstību, mums ir jāpēta jauna tehnoloģija attīstība. Mēs atbalstām bezpilota gaisa kuģus un to izmantošana, bet kā arī sabiedrība to norāda, ir nepieciešama arī drošības noteikumi, datu aizsardzība arī šai sakarā ir jānodrošina. Uh, Taču ir vēl daudz citu aspektu - vides aizsardzība, drošība, arī atbildība, kas ir saistīta ar bezpilotu gaisa kuģu izmantošanu, ir jārisina. Un noslēgumā jāteic, ka Eiropas komisija augsti novērtē šo ziņojumu par dronām. Tas ļauj mums arī izvēlēties pieeju drošības noteikumu izstrādē un lai mēs varētu visi kopā vienoties par regulējumu. Šis jautājums arī tiek skatīts aviācijas pakotnē. Es ceru, ka pavisam gludi un ātri mēs varēsim progresēt šajā jomā. Paldies! Un tagad Libe komitejas vārdā postkundz lūdzu. Tak, frūtferande, kuliegor. Liels paldies! Priekšsēdētāji, komisārs kundz, gudētie kolēģi. Eh, bezpilota gaisa kūģi spēlēs vienu eh, svarīgāku lomu mūsu sabiedrībā gan uh, no komerciālā viedokļa, gan arī no pakalpojumu sniegšanas viedokļa. Viens no svarīgākajiem um, uzdevumiem šīm bezpilotu, šiem bezpilotu gaisa kuģiem ir uh, veikt uh, dažāda veida kontrols uzraudzību. Daudzi cilvēki paši jau tagad var iegādāties šāda veida gaisa kuģus un aprīkot ar kamerām. Uh, un tam līdzīgi. Taču uh, arī drona izmantošanas kontekstā ir uh, jānosargā uh, pilsoņu tiesības. Tā ir absolūti sarkanā līnija. Komisija arī aizvērtē visi riski, ko var radīt civila bezpilota gaisa kuģi vai šīs dronas, un par to ir jāinformē arī cilvēki. Komisijai jānāk lajā ar priekšlikumu, lai izstrādātu drošu regulējumu visiem. Izlūkdienestiem arī atbildīgā veidā jāizmanto dronas, lai netiktu pārkāpt cilvēku pamatiesības. Paldies, un tagad grupu vārdā Muzeļie kungs, ETP, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī Fosteres kundzei par šo ziņojumu. Pateicos arī citām politiskajām grupām par lieliski paveikto darbu. Nav nec eh, Eiropas, nec pasaules līmenī nav nevienas likumdošanas. Arī ASV un Ķīnā nav likumdošanas par bezpilotu gaisa kuģiem. Dažās dalībvalstīs ir sākts darbs pie, šī, uh, likum, pie šīs likumdošanas. Mēs esam Eiropā dronu flagmaņi. Mm, šajā nozarē tieši Eiropā ir vairāk nekā puse no uzņēmumiem, simts tūkstoši darba vietas. Uh, un nu, tiek nodrošināts šajā jomā. Mums ir jāizstrādā noteikumi, kuriem ir jābūt spēkā arī starptautiskā līmenī. Noteikumi par tehnoloģiskiem standartiem. Mums ir arī jāuzliek pasaulē mūsu vīz, vīzija, kā tas bija attiecībā uz mobīlo telefonu uh, GSM noteikumiem. Noteikumiem ir labiem. Uh, Priekšsēdē pārtauc runātāju. Tas turpina jāgarantē absolūta cilvēktiesība aizsardzība. Šodien ir divi, tiek pārdots, eh, pārdots divi, divi miljoni drons, neviens no tiem vēl nav gājis bojā. Ir ļoti svarīgi nodrošināt datu aizsardzību, privātums ir jāaizsargā. Bet nevaram atstāt, eh, kā bezpilota gaisa kuģi eh, attīstās patvaļīgi. Runāja par ļoti skaidru konkrētu inovāciju, ļoti skaidru konkrētu, skaidrs konkrēts priekšlikums, un mēs sagaidām turmāk darbu. Lielas paldies, pusotru minūte, sociāldemokrāta vārdā Zemka kungs, lūdzu. Kovač, otuž ja chciałem bardzo mocno. Jā, paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es vēlos uzsvērt sakojošo. Katru dienu mēs redzam aizvien plašāku bezpilotu lidmašīnu, lidaparātu izmantošanu eh, civilās aviācijas eh, nozarē. Tas it kā būtu iemesls eh, uzgavilēt, un ir katrā ziņā skaidrs, ka šīs tehnoloģijas paliks. Diemžēl tās netiek regulētas pienācīgi. Dalība valstis regulē šādu aparātu izmantošanu ļoti atšķirīgā veidā Un um, sociāldemokrātu manas politiskās grupas viedoklis ir tāds, ka šī ir joma, kuru jāiesaistās Eiropas iestādēm. Tas ir uh, jāregulē viss Eiropas līmenī, jo izmantošana civilās aviācijas jomā uh, neaprobežojas ar valstu robežām. Šeit ir divi svarīgi punkti. Pirmkārt, ir nepieciešams, lai šie gaisa kuģi neradītu draudus uh, citiem, un e, lai tiktu arī aizsargāts privātums. Fosters kundzes e, ziņojums ir ļoti vērtīgs dokuments, interesants, un tieši uzsver šīs divas lietas, kuras es minēju, atbilstīgā veidā, jo šīs divas jomas, aizsardzība un privā, e, drošība un privātuma aizsardzība, ir ļoti skaidri atspoguļot. Mana grupa ļoti aktīvi strādā pie, pie šī dokumenta. Váženā paņi predsedē. ECR grupas vārdā Tušanovs kungs. E, paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Bezpilota lidaparāti ir vēl viens e, fenomens, kur tehnoloģija apsteidz likumdošanu. Mēs saprotam, ka tas ir jākoordinē Eiropas līmenī. Tādas jomās kā kritiska infrastruktūra, kritiski svarīga infrastruktūra. Tur eh, bezpilota lidmašīna izmantošana jāierobežo. Tāpat arī privātuma eh, aspekti ir jāņem vērā. Man prieks, ka Fosters kundze ir sagatavojusi ļoti līdzsvarotu pieeju attiecībā uz šiem lidaparātiem un iesniegus to parlamentam apspriešanai. Protams, kā ar šo ziņojumu ne, netiek mēģināts apsteigt eh, likumdošanu šajā jomā, un to es augstu novērtēju Tāpat laikā es nevēlos, lai mēs e, nevajadzīgi ierobežotu šādas lidaparāts, īpaši e, tie, kas e, tiek izmantoti izklaidēji. Van Miltenburg. Van Miltenburg kungs, Alde grupas vārdā. Paldies priekšsarētāji. Es vēlos pateikties referentei Fosters kundzei par labi paveikto darbu bezpilotu lidaparātu drošu iekļaušana Eiropas aviācijas telpā ir jāgarantē. Tāpēc ir nepieciešams Eiropas līmeņa regulējums, jo ātrāk tas nāks, jo labāk. Un tad vēl arī ir jautājums par eh, atbildību. Eh, kā rīkoties, ja šāds bezpilota aparāts nokritīs zemē? kurš būs atbildīgs. Šeit mēs redzam, ka ir skaidra saikne starp īpašnieku un pilotu, kurš vada šo uh, lidaprātu, tas vienmēr ir jābūt konstatējumu. Atcīmredzot, ir nepieciešama identitātes pārbaude. Tāpat tā, tas ir arī tas virziens, e, kurā es eju ar vienu no saviem grozījumu priekšlikumiem. Uh, Jā, mums ir nepieciešams regulējums Eiropas līmenī. Paldies Dievam, decembra sākumā nāks jaunā aviācijas paketa un Nīderlandes prezidentūras ietvaros sarunās starp parlamentu un padomu virzīsimies cerams pareizajā virzienā, lai šī nozara var pacelties gaisā. Paldies, nākošais runātājs Davošs Krelts no Zaļo partijas uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kundze, godājumie kolēģi, vēlos pateikties referentēji Fosterei par lielisko ziņojumu. Eiropas Savienības uzdevums ir maksimāli drīzā laikā sagatavot juridisku ietvaru dronu civilai izmantošanai. Tas būtu jauns pagrieziens, kas varētu garantēt investīcijas un eh, civilo dronu attīstību, tajā pašā laikā garantējot to drošu lietošanu. Šai nozarei ir paredzama liela izaugsme, tāpat arī ārkārtīgi liels potenciāls darba vietu veidošanai, tīpaši eh, zaļajām darba vietām, vai tas būtu lielajos vai mazajos uzņēmumos. Ir nepieciešama laba izglītība šajā nozarē, līdz ar to būs nepieciešams veidot kvalifikāciju iegūšanas centrus eksploatantiem. Mums ir jārada vislabākie nosacījumi un apstākļi, tajā pašā laikā garantējot mūsu pilsoņu privāto datu aizsardzību. Atcerēsimies, ka mums ir iespējas un pienākums aizstāvēt apkārtējo vidi un Šis ir gadījums, kad ir iespēja izmantot aprits ekonomiku, piemēram, izmantojot droniem tādu degvielu, kas eh, nepasliktinās gaisa kvalitāti. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Lundgrēns FDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, dronu nozare ir ar ārkārtīgi lielu potenciālu un uh, tā strauji attīstās. Ir jāparedz skaidri noteikumi iekšējam tirgum. Nereti ļaudis skeptiski izturas pret jaunajām tehnoloģijām. Bet Atcerēsimies, kā attīstījās aviācija. Bez lidmašīnas šodien mums nebūtu e, praktiski iespēja pārvietoties starp dažādām e, vietām. Ja jūs dosieties uz savienotām valstīm vai uz Zviedriju, jūs redzēsiet, cik gaisa transports ir nozīmīgs. Tehnikai mums ir jāpalīdz. E, droši vien būs vajadzīgs silks laiks, bet jau tagad ir jāsāk e, sakārtot problēmas, lai varētu izmantot nozars e, potenciālu. Tas var veicināt iekšējā tirgus attīstību, bet atkal tas nozīmē, ka ir jābūt skaidriem spēles noteikumiem. Ir jābalstās uz uzņēmumiem, kas eh, ir gatavi investēt, bet šim nolīkuma, nol, eh, nosacījumam ir nepieciešams eh, skaidri spēles noteikumi. Mums ir jāparedz, kāda riska var rasties, un ir jāparedz privātu datu aizsardzība un citas problēmas dronu izmantošanas sakarā. Paldies, nākošais runātājs, deputātā no Tūno. E RF grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, es apsveicu jūsu tekstu. Šeit eh, mēs redzam, ka nav runas par militāro dronu ierobežošanu. Es atbalstu jūsu rūpes par mazo vidēju uzņēmumu atbalstu un ietvaru, kas būtu pietiekami elastīgs attiecībā pret ārvalstu tīpaši amerikāņu konkurenci. Es eh, atbalstu domu par diskusijām starp ieinteresētajām pusēm, lai veidotu līdzsvaru likumdošanu, kas aizsargātu privāto dzīvi un garantētu cilvēku drošību tajā pašā pašā laikā attīstot jaunās tehnoloģijas. Bez tam, kā jau es to norādīju, komitejā dalībvalstīm un nacionālajām kompetentajām lēmējiestādēm ir jāpatur pietiekama manevrēšanas iespēja, lai atļautu vai aizliegtu droru izmantošanu virsjūtīgām zonām. Šajā sakarā pildībā atbalstu ziņu un 44. paragrāfu kur tiek pieprasīta tā tā tā ar dalībvalstīm, nacionālajām lēmējiestādēm Eiropas Savienību un civilās aviācijas, aviācijas nozari. Paldies, es atbalstu jūsu tekstu. Es neredzu eh, sēžu zālē Golniškungu, saka priekšsēdētāji, tāpēc dodu vārdu uz pusotru minūti bez kavēšanās deputātam Marinesku. Uz pusotru minūti, Marinesku kungs, vārds jums. Jūs nevēlaties izteikties, Marinesku kungs. Golniškungs nav zālē, atvainojiet, saka deputāts Marinesku, es neredzēju. Paldies, priekšsēdētāji. 20, pirms 25 gadiem internets bija zinātniskā fantastika, un šobrīd tas ir nepieciešams ekonomikas attīstībai un daudziem citiem e, pozitīviem un arī negatīviem e, parādībām mūsu e, sabiedrībā. Līdzīgi ir ar droniem. Pirms 20 gadiem drons bija kaut kas ārkārtīgi rats, ļoti dārgs, tādi bija pavisam nedaudz, pēc tam bija pie, bikli mēģinājumi civilajā jomā, šobrīd tie tiek izmantoti dažādajās jomās, tie atbalsta ekonomikas eh, attīstību, bet rada arī zināmas un pat eh, nopietnas problēmas, ja mēs runājam par privāto dzīvi vai lidojumu drošību. Droni ir vajadzīgi, bet mums ir jābūt pasargātiem. Uh, Eh, šo parādību apturēt nevar, drīz tā būs masveida parādība. Pilnīgi noteikti eh, šī joma ir eh, jāregulē ar noteikumiem. Šis ziņojums ir labs pamats nākotnes regulējumam. Šis ir īpašs jautājums. Mēs runājam par gaisa kuģi, mums ir uh, Eh, šeit jārunā par certificēšanu, visu, kas attiec uz drošību, pielietojumu jomām un skaidru nodalījumu starp militāro civilo lietošanu un izklaides lietošanu. Paldies! Nākošais runātājs deputātā pārdēle uz vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Bezpilota lidaparāta izmantošana ārkārtīgi nozīmīgs solis uz nākotnes aeronautisko tirgu. Pēdējo gadu laikā ka tehnoloģijas ir attīstījušās militārajā jomā, bet ir arī ārkārtīgi liels potenciāls civilājā jomā. Tādas jomas kā transports, lauksaimniecība, glābšanas eh, pasākumi notiek izmantojot šos eh, Eh, tālvadāmos lidaparātus, kuri spēj do, piekļūt grūti sasniedzamās vietās, bet ir nepieciešams regulējums, lai varētu nodrošināt privātās dzīves aizsardzību, datu aizsardzību, un nu, ir skaidrs, ka ir nepieciešama stratēģija Eiropas līmenī, eh, no tālumu pilotētiem gaisa kuģiem, kas respektē note, eh, starptautiskās civilās aviācijas organizācijas noteikumus. Mums ir jānosaka atsevišķi minimāli standarti attiecībā uz pilotu certificēšanu, identificēšanu un šo gaisa kuģu e-, eksploatāciju. Paldies, nākošais runātājs deputāts Van Bosoja. Paldies. Šodien es balsošu pār uh, eh, Džekijas Fosters ziņojumu. Viņai tiešām ir izdevies rast labu līdzsvaru. No vienas puses atbalsts uh, jaunas, aģen, uh, jaunas uh, industrijas attīstībai, no otras puses pilsoņu drošības aiz nodrošināšana. Bieži vien, ja mēs iekrītam šajā birokrātijas slogā un arī šī privātuma noteikumi, kas bieži vien jūs nosmacē, nosmacē industrijas. Uh, Ar šo ziņojumu gluži pretēji Fosters kundzei ir izdevies rast ļoti labu līdzsvaru un samērīgumu. Pilsoņi tiek aizsargāti, gaisa kuģu drošība tiek nodrošināta un arī tiek atbalstīta industrija. Nu tagad Eiropas komisijai ir jāpieturas pie šīs pieejas. Paldies, Rikē, kungs, Aldi Vārdā, minūtes. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gudatā komisārs kundze, dāmas kungi. Deputāti bieži vien bezpilota gaisa kūģi bija tikai militārajā nozarē, bet tagad tie ir visur. Es vēlos uzteikt Fosters kundzes ziņojuma kvalitāti. Viņa ir mācējusi norādīt uz šo gaisa kuģu specifisko uh, raksturu, kā arī tiek risināta problēma, kas varētu rasties. Uh, sabiedrībā no šo gaisa kuģu izmantošanu. Protams, mēs iestājāmies par harmonizētu Eiropas Savienības regulējumu, jo pretējā gadījumā dažādi noteikumi nodarīs kaitējumu industrijai un iekšējiem tirgumu. Jābūt arī ļoti piesardzīgiem attiecībās dažiem aspektiem mm, privātuma aizsardzība, risku izvērtēšana, profesionālā un uh, izklaides uh, bezpilotgaisa kuģa izmantošana. Uh, Arī ESA ir jāsniedz nepieciešamie līdzekļi, lai mūsu industriju aizsargātu un atbalstītu. Ir e, nepieciešama ļoti ambicioza pieeja, kā tas ir e, Fosteras kundze ziņojumā. Paldies, un tagad vērts Seimur e, kundzei. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu pret šo ziņojumu 21. punktā. Uh, tiek aicināt harmonizēt uh, regulējumu Eiropas pasaules līmenī. Nu, man tā izskatās, ka referente vienkārši Eiropas Savienībai vēlas nodot vēl vairāk pilnvers. Jūs aicināt komisiju jācelt 150 kg slieksnī 22. punktā. Uh, mūs, lai mūsu nacionālās iestādes vairs nevarēs pārskatīt šīs aktivitātes. Kādas tiesības ir Eiropas Savienībai lemt par to, kas vispār ir Nacionālā komitetā iestāde? 48. punktā jūs aicināt arī eh, zi ievies ziņošanas mehānismu par incidentiem. Atvainojiet, pārtrauc eh, runātāja priekšsēdētāja Semurs Kundze. Lūdzu, eh, sakiet savu runu lēnāk, jūs, ejat, jūs lasāt pārāk ātri. Vai jūs, lūdzu, varētu runāt lēnāk, saka priekšsēdētāja? Sorry. Sorry, Atvainojiet priekšsēdētājs, saksēja mūsu kundze. 48. punktā jūs aicinātu ieviest ziņošanas mehānismu Eiropas līmenī, kur tiktu ziņots par incidentiem. Es gribētu zināt, kā jūs definējat incidentu, jo tas ir ļoti plašs jēdziens. Apetās karalists valdības, kā ļoti smagnējs uh, no, uh, regulējums varētu nodarīt kaitējumu tehnoloģiju attīstībai. Uh, Mēs uh, sodīsim tādējādi šo jauno industriju, jo ziņojums nav pietiekami skaidrs. Aicinu visus balsot pret šo ziņojumu. Paldies! Un tagad vārds Revaudalons kundzei uz minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētais kundzes. Arī vēlos uzteikt Fosteras kundzes darbu. Lieliski ziņotāji, lielisks kolektīvais darbs ar ānu referentiem pieņemošo ziņojumu Eiropas parlaments. Um, piedāvā jaunu regulējumu šajā jomā. Tas ir liels izaicinājums mūsu civilās aviācijas nākotnēji. Atbalstīsim arī mūsu uzņēm, uzņēmumus, lai tie būtu konkrēti spējīgāki. Eiropas Savienība nevar ignorēt šo realitāti, un es ceru, ka Eiropas komisija arī ņems vērā eirodeputātu ieteikumus. Šeit drošības aspekti ir absolūti fundamentāli, īpaši uzmanība ir jāpievērš arī uh, Uh, izmantošanai, kontrolei, uh, lietotāju izsekojumībai un arī par to, kā šī gaisa kuģi šķēršo dažādas jūtīgas zonas. Uh, Data aizsardzība, protams, ir arī jāņem vērā komisijai. Izstrādājot nākamo regulējumu, uh, jāņem vērā atšķirības starp izlaides un uh, komerc uh, uh, lietošanu pēc dabas tā, būtības. Tās ir atšķirīgas. Mēs nosūtām ļoti pozitīvu signālu mūsu uzņēmumiem un politisks veistījums tiek nosūtīts arī Eiropas komisijai. Paldies! Priekšstādē saka, jūs arī runājat ļoti ātri. Un tagad brīvais mikrofons. Septiņi kolēģi vēlas izteikties. Lūdzu, Modeiro kundze, minūte. Muito obrigada. A utilização generalizada dos drones no campo da aviação. Paldies, priekšsēdētāji. Drona izmantošana civilajā aviācijā ir eh, palīdzējusi izveidot jaunus uzņēmumus, konkrēti mazos vidējos uzņēmumus. Un šī ir nozara, kur Eiropas Savienība ir jābūt par līderi, ir nepieciešams meklēt piemērotus un skaidrus noteikumus. Mēs nedrīkstam bloķēt šīs jaunās nozars potenciālu. Tomēr mums ir jārespektē Eiropas pilsoņu privātā dzīve, datu aizsardzība un drošība. Pilnīgi skaidrs, ka mēs šeit runājam par sarežģītu jautājumu, mums ir jālemj par jauniem likumiem, bet nozars eh, tehnoloģiskajam potenciālam ir jāparedz eh, jomas, kurās tas darboties. Mēs apzināmies, kādas, eh, ka daudzās eh, vairākās dalību valstīs eh, pietrūkst konkrēti regulējumi, ir nepieciešams Eiropā pieņemt likumu šajā sakārā, ne, tajā pašā laikā neparedzot pārāk smagrējus notiekumus maziem vidiem uzņēmumiem. Nākošais runātājs deputāts Franculika. Dargie kolēģi, komisāri! Ir pienācis laiks pieņemt harmonizētu uh, saskaņotu likumdošanas ietvaru Eiropas Savienībā par tālvadī, no tālumu vadītām gaiskoģu sistēmām un paredzētu vadlīnijas komisijai, lai tā ieskicētu jauno aviācijas paketi, kas tiek sagaidām šī gada beigās, lai varētu šo mērķi sasniegt. Mums ir jābūt ar uz risku valstītu pieju, jānodrošina drošība un tajā pašā laikā jāgarantē pienācīga pilsoņu aizsardzība mm, eh, privātuma un datu aizsardzība. Mums ir jāapzinās, ka eh, šī nozara stimulē inovācijas un eh, tā palīdz radīt eh, darba vietas. Es atbalstu kompromisu ziņojumā, tā skaitā 150 kg sliekšņa atcelšanu, eh, jaunas tehnoloģijas eh, šie, šīm gaiskuļu sistēmām ir nozīmīgas. Nākošais runātājs deputāts Marijās. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu tehnoloģijas laikmetā šie droni var būt ļoti noderīgi izpētēji, meklēšanai, apkārtēji videi žurnālismā, komerciālās un izklaides aktivitātēs, bet Eiropas Savienībai ir bez kavēšanās jāveic pasākumi, lai šīs tā, no tā attāluma vadītās sistēmas kalpotu cilvēkam. Tajā pašā laikā komisija ir jāveic pasākumi, lai šie bezpilota lideparādi tiktu izskatīti kā duālas lietošanas uh, izstrādājumi Šeit ir runa par privātās dzīves, par datu aizsardzību. Šīs sistēmas var tikt izmantotas, lai vērstos pret infrastruktūrām vai cilvēkiem. Es norādu uz šiem jautājumiem un aicinu pieņemt likumdošanu šajā sakarā. Nākošais runātājs deputāta Bilbao Barandika. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Vēlos apsveikt deputātu Fosteri, kas ir nepieciešams, lai pātrinātu eh, likumdošanas pieņemšana attiecībā uz droniem Eiropas līmenī. Mums ir jā Uh, panākt tās, lai Eiropas aviācija būtu vadošā lomā, lai lietotāji, eksploatanti un pilsoņi varētu būt ar visām juridiskajām un tehniskajām garantijām gan eksploatantiem, gan lietotājiem, gan pilsoņiem. Ņemot vērā dronu lietošanu un ņemot vērā to, ka tā ir, jā, ka ir jāparedz noteikumi, uh, gan eh, komerciālai, gan eh, atpūtas lietošanai un ir jādomā par risku novēršanu, e, kas, e, to risku tā skaitā, kas attiec uz duālas lietošanas izstrādājumiem, un tas varētu palīdzēt arī veidot, radīt kvalitatīvas darba vietas. Paldies, nākošais runātājs deputāte Šūlīgā. Paldies, priekšsādātāģi. No attāluma badīts. Uh, e, gaiskuģu sistēmas, ko vāda atbildīgi piloti, ir lieliski eh, noteikti uzdevumu veikšanā, bet bezatbildīgi lietot tie var radīt lielu drošības un privātuma apdraudējumu. Tāpēc ir nepieciešams šīs jomas uh, skaidrs regulējums. Tāpat arī ir jāparedz ražotājiem augsts drošība un privātums, kā jau ziņojumā norādīts, ir ārkārtīgi būtiski jautājumi. Nesenais autobūvas skandāls parādījis ir to, cik svarīgi ir kontrolēt noteikumu spēkā stā, ieviešanu. Dronu tirgus ir pilnīgi noteikti pilnīgi jaunas, bet šajā jomā pietrūks noteikumi, tāpēc ir nepieciešama vienota Eiropas stratēģija drošībai un vidas aizsardzībai. Paldies nākošais runātājs deputātā Andersa. Labrīt, priekšsarētāji, komisārs kundze, es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu eh, par bezpilota eh, gaisa kuģiem un es pilnīgi noraidu tos komentārus, uh, Eh, no, eh, kurus izteica Juki partijas kolēģi. Lielākā daļa ekspertu uzskata, ka atbilstošs regulējums bezpilota lidaparātiem ir absolūti nepieciešams. Ir skaidrs, ka šī tehnoloģija var būt ļoti noderīga, piemēram, veicot labojumus un drošības pārbaudas transporta nozarē, kas savādāk būtu ļoti dārgi un sarežģīti. Bet eh, šī nozara ir Eh, tāda, ka ir bijuši arī eh, apdraudējumi drošības ziņā gan Eiropā, gan pasaulē. Tādēļ žēl, ka komisija nevēlas pamatoti regulēt eh, bezpilotu lidaparātu izmantošanu atpūtas nolūkos. Es nevēlētos, lai šeit tiek aizstāta vērtīga sadarbība ar patērētājiem. Un Jakovčiš kungs tālāk noslēgadzošais runātājs. Mhm. Euh, merci, madam prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Ja atļaujiet man, eh, komisārs eh, Kunze, paust pilnu atbalstu šim ziņojumam. Tirgus šiem lidaparātiem ir tāds, eh, kurš var piedzīvot lielu izaugsmu, tam ir liels izaugsmas potenciāls. Tomēr vēlos vērst jūs uzmanību uz vairākām lietām. Šeit ir arī lielas iespējas ļaunprātīgi izmantot šāds gaisa kuģis, it īpaši tikko tie tiks integrēti mūsu ikdienas dzīvē, un tikko būs miljoniem šādu lidaparātu, kas lidināsies virs mūsu galvām. Pirmais eh, jautājums ir, kā identificēt lidaparāts un to īpašnieku. Šeit ir iespējama ļaunprātīga izmantošana. Un vēl viena lieta, uz kuru vēlos norādīt - pārobežu izmantošana. Tad, kad bezpilota lidaparāts nonāk līdz robežai, mēs eh, saskaramies ar drošības problēmu. Un tagad vērts būs, kundzei, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti, liels paldies par šīm auglīgajām debatēm. Tik tiešām eh, bezpilotu lidaparātu nozarei ir milzīgs potenciāls Eiropas Savienībā gan izaugsmas ziņā, gan darba vietu radīšanas ziņā, gan arī visvisādā inovācijas kontekstā. Eiropas Savienība joprojām ir vadošā pasaulē eh, eh, bezpilotu lidaparātu izmantošana Eh, kādu nu, biznesa nozari. Tāpat ir eh, nepieciešams izmantot iekšējā tirgus un sinhronizāciju, lai uh, izmantotu apjomu radīts ietaupījums un uh, paliktu konkurētspējīgi. Nozara attīstās strauji un mēs esam uh, gatavi rīkoties ātri un visaptaroši. Mēs jau šobrīd pilnībā iesaistamies Eiropas Savienības līmenī un arī globāli. Es jau pieminēju, ka aviācijas paketē. Uh, būs skarti arī šī ziņojuma elementi, tāpat arī aktivitātes, kas šeit tik pieminēts, EASA un Jārus veiktā darbība. Tehnoloģijas un e, nozares entuziasms ja arī ir e, e, līdzsvarots ar pilsoņu bažām par drošību, privātumu, trokšņu līmeni. Tāpat arī risinām uh, temats, kas saistīti ar e, šo bezpilotu lidaparātu vadīšanu. Ir nepieciešams norošināt tādu regulējumu, kas ļautu tirgumu attīstīties un izmantot savu potenciālu. Vēlreiz paldies Fosters kundzei un visiem parlamenta deputātiem, kas bija iesaistīti šī ziņojuma tapšanā un ar nepacietību gaida mūsu tālāko sadarbību šajā jautājumā. Madame Foster, il vous revient de conclure. Fosters kundze, tagad vārds vārds jums. Much, paldies, eh, paldies kolēģi par šiem konstruktīvajiem un noderīgiem komentāriem. Vēlos tikai precizēt dažas lietas par privātumu. Kā jau mēs sacījām, eh, es eh, cieši sadarbojos ar Libe komiteju, un eh, mums ir jāuzsver arī dalību valstīm, ka ir valstis, kurās ir spēcīgi, spēcīgs regulējums, un ir skaidrs, ka arī tiesību sargājušām iestādēm ir jābūt gatavām rīkoties. Kas attiecas uz šiem uh, baby drones, um, maza izmēra lidaparāts, kurš bērnus varētu vadīt. Uh, par to nu šeit nav runa. Šeit ir runa par komerciālu izmantojumu, par lielākiem bezpilotu lidaparātiem, kas var radīt kaitējumu. Un tieši par to šeit ir runa. Uh, tāpat arī par uh, topiem, kur aptver civilās aviācijas regulējums jau šobrīd. Mēs attiecībā uz Eh, infrastruktūras aizsardzību, piemēram, lidostu vai kodolreaktoru. Šeit runa par eh, tehnoloģijām, eh, kā geozonēšanas izmantošana, lai aizsargātu šos objektus, un ir nepieciešams regulējums, lai to aizsargātu. Mana kolēģe Arna Tūkundze pareizi norādīja, šeit ir runa par civilo izmantošanu, nevis militāro. Un e, noslēgumā e, kolēģe Sīmors kundze, kurai, diemžēl, absolūti nav izpratne par aviācijas nozaru, nesaprotot to, ka aviācija kā tāda ir nacionālā Eiropas un globālajiem noteikumiem pakļauta un e, attiecībā uz bezpilotu lidaparātiem uh, Ehm, tāpat, bet eh, tas nekas, es paskaidrošu šīs lietas viņai privāti. Eh, šobrīd eh, varu sacīt, kā nepacietību gaidu to, ko komisija prezentēs. Es domāju, ka kopā mēs varēsim nonākt pie laba regulējuma. Un noslēgumā es vēlos sacīt, ka es vēlos panākt, lai ražotāji un gala lietotāji visi tik iekļaušais debatēs, šai diskusijā un arī tiktu turpmāk iekļauti. Eh, paldies visiem un ceru, ka jūs atbalstīsiet eh, manu ziņojumu, tad, kad par to tiks balsots 11.30. Jā, šodien notiks balsošana.